tiesību stratēģiju pēc 2015. gada. Lūdzu, kā pirmo uzstāties eh, autori, šī jautājuma autori, Irakse Gracija Peres. Lūdzu, vārds jums kā autorei. Muchas gracias, señor. señor... Lielas paldies priekšstādētāji, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Šajā ziņojumā, protams, ir runa par um, vienlīdzības aspektiem. Un, protams, nebūtu ne pirmā reize, kad par šo jautājumu runājam šajā institūcijā. Bet, uh, kolēģi, es tomēr vētos, lai jūs ievērojat disciplīnu un ieņemtu vietas, jo te ir tāda kustība telpā tagad, un tomēr vienlīdzība tomēr ir nu, svarīga mūsu darba prioritāte. Sievietes um, pārsniedz pusnē ar apsaimnības iedzīvotājiem, sieviešu skaits respektīvi, un tādēļ izstrādāja dažādas politikas pasākums nedrīkst nu, ignorēt sieviešu tiesības. Nu, šai sakarā esam sagatavojuši jautājumu komisijai. Otrais Eiropas Savienības dibināšanas līguma pants, kā arī pamatiesību hārta, uzliek par pienākumu komisijai izstrādāt noteikts politikas pasākums, lai reāli nodrošinātu vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem Eiropā. Komisija bija izstrādāta stratēģija par šiem jautājumiem, tā bija izstrādāta līdz laika posmam, beidzoties ar, beidzot ar pārno gadu, 15. gadu, un, nu, jāsāk domāt par to, kādas būtu nākamās vadlīnijas, nākamā, nākamais politikas cikls, domājot par tātad jauno aktualizēto dzimumu līdztiesības stratēģiju. Komisija veikusi konsultācijas ar šī iedzīvotājiem un iesaistītajām pusēm, vairāk kā 90% aptaujāto ir um, pauduši viedokli, ka neatliekami nepieciešams šīs politiskās saistības un prioritātes pārvērst reālos darbos un, un uh, rezultātos. Pārnā gada jūnijā mēs jau vērsāmies pie komisijas aicinājumu, tātad um, aktualizēt šo stratēģiju, kur, kā es teicu, bija izstrādāta laika posmā līdz pērniem gadiem. Komisija nāca klajā ar uh, atbildi pērnā gada decembrī. Tā sacīja, ka pieņems darba dokumentu, uz kur balstīsies turpmākie pasākumi. Komisijas dienas arī strādāja šādu darba dokumentu, un kopumā tas nebija peļams. Un uh, šī dokumenta saturs ir um, atbilstošs uh, patreizējai situācijai. Un tomēr Uzskatījām, ka tur ir par maz tādu politisku saistību, par maz uh, konkrētu pasākumu. Tas bija viens tāds darba dokuments. Un šajā dokumentā netika arī um, izvērtēti līdz šim veiktie pasākumi, kas figurēja iepriekšējā stratēģijas ciklā. Jo runājot par um, konkrētiem politiskiem pasākumiem, tiem ir nepieciešams izvērtēšanas mehānisms. Uh, Un ar, arī budžeta izvērtējums. Mēs turpinam aicināt e, izstrādāt e, pasākumus, kur mēģis ir nodrošināt de facto vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Te ir jābūt kolēģijas, e, tātad komisijas kolēģijas kopējai atbildībai. Komisija atbild par šīs politikas īstenošanu. Joprojām pastāv nevienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm, ja mēs runājam par atlīdzību. Uh, tāpat arī kā apvienot ģimenes un, un uh, darba dzīve, tāpat arī vardarbība pret sievietēm uh, nav izskausta. Nu, jādomā, kā kopā ar dalību valstīm mēs varam uh, aktivizēt šos pasākumus. Pēdējo gadu gaidā esam, gaitā esam saskāršies ar dažādām krīzēm - bēgļu krīze, finanšu krīze, sociālā krīze. Kādas vien te krīzes ne, bet kas tad visvairāk ciet šo krīžu rezultātā? Nu, lai cik nebūtu uh, bēdīgas sievietes, sievietes alažitajā cietušo avangardā. Dzimuma līdztiesības jautājumi ir jāiestrādā a priori dažādos politikas uh, pasākumos, plānojot jaunas politikas ciklus. Tas līdz šim nav ļoti apzinīgi ievērots, un vēlos līdz ar to izmantot šo iespēju, lai um, aicinātu komisiju pie tā piestrādāt. Un vēl sūtot uh, jautājumu komisijai, kāpēc jaunais politikas cikls uh, nav izstrādāts um, caurskatāmi, konsultēties ar visiem. Kādēļ šis dokuments nav izstrādāts uh, kopējiem komisijas kolēģijas spēkiem, bet vien tapis vienā no komisijas dienestiem? Kādēļ komisija vilcinājusies ar um, diskusiju izvēršanu par šo jautājumu? Kāpēc, ne, um, kā es jau pirms brīža minēju, nevis komisijas dienesti ir piedalījušies šī dokumenta izstrādē? Kādēļ? Un kā komisija grasās um, turpināt darbu ar pastāvšo prezidentūru, kā ar turpmākajām prezidentūrām Eiropas Savienības padomē, kas veido prezident, prezidentūru trio, tātad nākamajām divām prezidentūrām, lai piestrādātu pie šiem jautājumiem. Tāpat es būtu bijusi gandarīta, ja Jurjebas uh, kundze būtu mūsu vidū šodien, tātad atbildīgā komisāra Eiropas Savienības komisijā, kas atbild par šiem jautājumiem. Bet, nu, ir nepieciešami tiešām visaptvarot pasākumi, pie kuriem strādā visa kolēģija. Paldies! Paldies, eh, referents kundze, saka priekšstādātājs, un tā ir komisijas vārdā. Andrukaitis, um, eh, Eiropas eh, saimnības komisārs, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšstādātāji, liels par iespēju izteikties, cienījumie deputāti. Esmu gandrīz par šo iespēju precizēt komisijas nolūkus, runājot par cilvēku aizsardzības politiku Mm, tā šīs politikas eh, pilnveidošanu mūsu pilnai laikā. Mēs lēnām klajā dokumentu, kas saucās eh, strateģiskā iesaiste civilizācijas nodrošināšanai laika posmā 16. un 17. gadam, pērnā gada decembrī, kā tik pieminēts. Tas ir mūsu ietvaru plāns, plāns eh, turpmākiem pasākumiem, lai uzlabotu civilizācijas aspektus. Un šis strateģiskais plāns ir turpinājums mūsu stratēģijai, ko jūs pieminējāt, tātad stratēģija, kas bija nu, izstrādāta laika posmā no 10 līdz 15 gadam. Un mūsu prioritāte šajā stratēģijā, lai uzlabotu līdztaisību un vienlīdzību starp vīriešiem un sievietām līdz 15 gadam, tātad mūsu jaunajā dokumentā šus, joprojām figurē vecās stratēģijas uzstādījumi. Šajā dokumentā mēs viennozīmīgi apstiprinām to, ka stratēģijas pamatu uzstādījumi neko nav pačabējuši. Ir panākts zināms progress, un tomēr nepieciešama turpmāk pasākuma, lai nodrošinātu nepieciešamās pārmaiņas. Līmuma līdztiesība un vienlīdzība ir uh, svarīgs Junkara komisijas um, um, prioritārs punkts. Esam uzsākuši um, labākas likumdošanas procesus, lai optimizētu dažādu, dažādu instrumentu darbu. Komisijas un komisijas kolēģijas vārdā var jums apstiprināt, ka jaunā strateģiskā iesaista līdz ar to ir oficiālā komisijas nostāja oficiāla nostāja, kura guvusi arī visas eh, komisijas kolēģijas atbalstu. 2016. gada eh, darba programmā tas ir nācis balti izklāstīts. Komisija iesaistījusies praktiskā darbā, lai reāli sakmētu dzimumu līdztiesību. Mums bija konstruktīva viedokļa apmaiņa ar FEM komiteju šeit eh, decembrī, un jāskatās vien, kā pasākumi tiek īstenot uz vietām tagad. Savā dokumentā esam aprakstījuši to, kā dzimuma līdztiesības pasākumi koncentrēsies uz piecām prioritārajām jomām. Mūsu komisijas mandāta laikā tas būs laikā šīs eh, piecas jomas. Tad, eh, pirmkārt, sieviešu ekonomiskā līdztiesība un viņa līdzlība darba tirgu. Otkārt, eh, samazināt atalgojumu un pensiju apjomā atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, līdz ar to cīnāmies pret nabadzību sieviešu starpā. Treškārt, lēmumu pieņemšanā aktīvāk jāiesaist sievietes Ceturkārt, ir jācīnās pret vadarbību pret sievietēm, jāsniedz atbalsts cietušajiem, un visbeidzot jāsakamē sieviešu tiesību ievērošana visā pasaulē. Dzimuma līdztiesības aspekti tiks iestrādāti dažādos mūsu politikas um, ciklos. Un mūsu dokumentā ir uh, runa par dažādiem 30 eh, pasākumiem, 30 pasākumu, kas figurē šajās piecās mums pieminētajās jomās. Uh, Un nu, ne tikai pasākumi, bet arī pasākumu īstenošanas plāns un, un atbildība, kurš komisijas dienas par to atbild, kāds eh, budžets tiks eh, piešķirts eh, šo pasākumu izvēršanai. Lūk, ir sagatavoti šie plāni un arī tāpat arī resultīvie indikatori, kā tos mēdz saukt, atbilstoši kuriem varēs regulāri razīties līdz tam, kāds progress tiek panākts šo pasākumu īstenošanā. Un šis strateģiskais dokuments balstās uz Eiropas Savienības līmenī aprobētiem standartiem, Mūsu mērķis, protams, ir panākt uh, 75% nodarbinātības līmeņa sasniegšanu gan sieviešiem, sievietēm, gan vīriešiem līdz 20 gadam. Tas ir konkrēts uh, dokuments. Komisijas dienas ir rūpīgi un, un, un aktīvi iesaistījušies šajos jautājumus. Es Un padomu aktīvi iesaistījusies šo līdztiesības aspektu realizēšanā. Nīderlandes prezidentūra ir apliecinājusi savu gatavību panākt to, lai madu, pat, tad, Marta padomu Sepsko sanāksmē tik pieņemt atbilstoši padomu secinājumu. Satieckais tas atvers kalpo kā vadlīnijas turpmākajiem gadiem. Nu, tā ietver svarīgākie pasākumi, ko arī Eiropas parlaments ir uh, iekļāvis uh, pērnā gada jūnija rezolūcijām. Mm, tā kā sacīja, šī stratēģija būs e, spēkā laika posmā no 16 līdz 20 gadam. Paldies! Paldies, komisāra kungs! E, pateicos jums, e, saka priekšstādātājs. Tagad vārds politiskā grupu pārstāvjiem. Tautas partijas vārdā izteiksies. Uh, Konstance Legripas kundze. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs šodien esam šeit. Uh, Strasbūras parlamenta plenārsēžu zālē, lai runātu par ārkārtīgi svarīgu lietu, proti dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām. Ļoti labi, ka Eiropas komisija nodarbojas aktīvi ar šo jautājumu un uh, Pagaidām gan nav izdevies publicēt dokumentu pārātiecīgu stratēģiju, bet mums gan ir ceļa karte laika posmām no 2015. līdz 19. gadam, kā tāds darba dokuments, tāds tā kā vadlīnijas. Uh, Es uh, uh, un mūsu grupa uzskatām, ka vispār nedaudz anegdotiski runāt par to, kāds status ir šim dokumentam, vai tā ir stratēģija, vai tā ir baltā grāmata, vai tas ir darba dokuments. Tās nav būtiski, ja būtiski ir uh, uzņemties saistības, uh, turēt vārdu, pievērsties politikas izstrādei iedziļināties metodoloģijā un runājot par komisārs Jūrovas darbu un darba metodoloģiju, tad jāatzīst, ka šī metodoloģija atbilst EPP grupas vīzijai. Mēs vēlamies efektīvu mehānismu, izmērāmus mērķus, vienkāršas procedūras, īstenojams pasākumus un uh, efektīvu likumdošanu, kas tiešām ātri var tikt ieviesta praksē. Tāds pragmatiskas lietas. Tad mūs interesē tieši, kas tādi pasākumi, kas var būt noderīgi spiediena izdarīšanai uz dalību valstīm, lai tās turētu vārdu. Un tieši šī politiskā grība mūsu grupa ir ārkārtīgi svarīga. Uh, Nu, tieši tas ir arī eh, izteikts mūsu rezolūcijas priekšlikumā. Paldies! Te. Paldies, eh, kolēģi! Tagad eh, sociāla demokrāta grupas vārdā izteiksies Nākstas kundze. Divas ar pūs minūtes jūsu rīcībā. Lūdzu! Kolēģinin, liebe kolēģin! Dārgie kolēģi, kolēģis! Mēs esam Eiropas tautas un sabiedrības pārstāvjumi pārstāvjumi mēs, Eiropas parlaments. Mēs vairums Eiropas parlamentāriešu šodien atkal um, uzstājam savām tiesībām. Mums ir morāls tiesības pieprasīt, lai Eiropā būtu reāla līdztiesības stratēģija. Un uh, šo stratēģiju mēs um, esam pieņēmuši ar vienbalsīgu stratēģiju, tad parlamentu atbalstu. Uh, komisijas pienākums izstrādāt attiecīgu stratēģiju. Arī dalība valstis ir viensprāts, arī dalība valstis viennozīmīgi atbalsta šo stratēģiju. Un tāpat mums atbalsta arī savienības pilsoņi un pilsonis, kas eh, dažādās aptaujās viennozīmīgi, vairāk kārt eh, atkārtoti izceļ to, ka tieši dzimuma līdztiesības jautājums ir liela augsta prioritāte. Jurevs kundze ir laidus klajā tādu darbu dokumentu, kas tomēr nav tas pats, kas stratēģija vai paziņojums. Iravs kundze zina, ka tas neatbilst īsti gaidītiem, neatbilst patiesībai. Un dokuments tiešām nav neko, neko kvalitatīvs. Un tas ir vien, vien tāds papīrs tā sacīt, un, un tādējādi mēs ne, nespēram soli pretī tam, ko gaida pilsoņi. Esmu sazinājusies šodien parlamentu priekšsēdu Šulca kungu, esmu norādījis viņam, lūk, ka ir šāds pārpratums. Viņš ir uh, apņēmies uh, tuvākā laikā sasnāties ar uh, Junkeru komisijas vadītāju, lai viņš attiecīgi nodrošinātu to komisiju godīgi izturst pret parlamentu, ja mēs esam godīgi pret viņiem. Nedrīkst pieļaut to, ka Eiropā figurē tāda seksistiska um, attieksme, ka mēs um, pieprasīto stratēģiju nesaņemam, šī stratēģija nepieciešama tagad, mēs to pieprasam. Un par šo tēmu faktiski viss jau ir pateikts. Manā rīcībā vēl ir 30 sekundes. Un vēlos šīs 30 sekundes atvēlēt Jurievas kundzei kvalitīvām pārdomām. Paldies! Uh, Nu, priekšstādātāji, mans runas laiks vēl nav beidzies, saka runātāji, vēl desmit sekundes ir manā rīcībā. Un šis desmit sekundes vēlos ieturēt pauzi, lai par to padomātu Jurievs kungs un arī jums, priekšsēdā kungs e, un komisār kungs, vajadzēja padomāt par to, kad un, un kā jūs sarūpēsiet mums pieprasīto stratēģiju. Paldies! EKR grupas vārdā Bišņevskas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Eh, kreisās pārtējas eh, cenšas eh, virzīt ideoloģiju, kas ir saistīta ar LKTB tiesībām, ģimenes izmēm. Tas ir notis pie tādas situācijas, ka tradicionālās ģimenes jūtas diskriminētas. Un tas es domāju, tas eh, nav eiropeiski. Eh, Regulējumi, ko Eiropas parlaments ir pieņēmis, ko sauc par nediskriminācijas dokumentiem, tādu ir ļoti daudz. Uh, bet mana grupa ir pret eh, kreiso rezolūciju un ierosinam sekojošo. Racionāli pieiet situācijai. Godātie deputāti, ir laiks atgriezties pie uh, tām pamatvērtībām, uz kurām ir dibināta Eiropas Savienība, un nekaunēties no kristīgās vienotības, no kuras varam smelties spēku un drosmi. Paldies! Paldies deputāts kundzei! Alde grupas vārdā Anželikam Lināra. Divas minūtes, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Visu pirms vēlas pateikties komisārai Jūrovai par pūliņiem, mm, lai dzimumu līdztiesību kļūt par realitāti Eiropas Savienībā. Viņa tiešām uzņēmusies šo pienākumu. Es uh, runāju uh, par direktīvu tiecībā uz sieviešu kvotām uzņēmumu padomēs un uh, tad risinājumu par maternitātes atvaļinājumu. Uh, Oh, kas eh, tiek piedāvāts, eh, lai sievietes varētu labāk apvienot profesionālo un privāto dzīvi, bet es eh, nevaru piekrist tam, ka mums tāds darba dokuments tiek piedāvāts visaptvērošas stratēģijas vietā. Es nekritizēju pasākumus kā tādus, bet man jānosoda mans grupas vārdām stratēģijas nepiedāvāšana, jo uh, Eiropas parlaments skaidri izteicies šai ziņā. Noihlas ziņojums tika pieņemts ar lielu vairākumu, un tas ir arī pretēji 22 dalībvalstu nostājai turklāt. Iepriekšējā ja stratēģijas eh, izvērtējums uh, parādīja, ka ir jāstieprina 2010. gada stratēģija, nevis tā jāvājina. Nu, un tagad, eh, redzot to, ko dara komisijas kolēģija, man ir jautājums, ja jau Eiropas Savienībā uh, eh, valda šāda nelīdztiesība, mm, no, no tās cieš eh, pusi iedzīvotāju, vai ar to nepietiek, lai komisija tam pievērstos? un to atspoguļot savā stratēģijā. Vai arī komisija neuztver dzimumu līdztiesību kā kaut ko nopietnu, kā jau teica runātāja pirms manis. Paldies! Angēlikai Blinārai, nevis Angēlikai. Un tagad GNGL grupas vārdā. Bjergs kundze, pusotra minūte. Lūdzu. Paldies. Eiropas parlaments ir apņēmies veicināt dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības. Mūsu ziņojums tam ir labs piemērs. Sieviešu tiesību komitejā mūsu kolēģi darbos ļoti aktīvi un uztvertu ļoti nopietni Jo, ja līdztiesība netiek panākta, tad tas ierobežo sieviešu tiesības. Es nevēlos pieminēt statistiku, bet ļoti nožēlojami, ka sievietēm nav līdzīgas pieejas uh, varas postiņiem un resursiem mm, kā vīriešiem. Tā kā mums uh, daudz vēl jāpadara, nepieciešami ļoti konkrēti pasākumi, priekšlikumi, tāpēc mums ir vajadzīga relevanta stratēģija līdztiesībai. Ir tāda politiska nepieciešamība, un tad acīm redzot, komisija nav gatava piedāvāt šādu stratēģiju, kas rāda tādu patriarchālo aroganci, kas nāk no komisijas, un mēs nevēlamies atgriezties pagātnē, kad sievieti nerespektēja un viņai nebija nekādu tiesību. Uh, Tik tiešām komisija jāmaina sava nostāja. Patriarchālā kārtība ir jāizbeidz un um, jāievieš līdztiesība Eiropā. Un tam ir nepieciešama stratēģija. Greens. Paldies zaļo vārdā tagad. Rentkas kundze. Viena minūte. godāta komisāra eh, kolēģi. Līdztiesības starp eh, vīriešiem un sievietēm ir jāīsteno visās jomās. Tā tas rakstīts 23. pantā pamatiesība hartā. Un mums likumdevējiem tas ir pilnīgi skaidrs, eh, ieskaitot komisiju, padomu un parlamentu. Kā pasargāsim strādājošas mātes un tēvus? kā panāksim sabiedrību, kurā būs daudz sievietes vadošajos postiņos, kā mums izveidot sabiedrību bez vārdarbības pret sievietēm. Lai to panāktu, nepieciešama politiskā griba, bet arī skaidra stratēģija. Man ievēlēja šajā palātā, lai darbotos daudzos virzienos, bet viens no pamata uzdevumiem ir uh, aizpildītu likumdošanas robus, un viens no šiem robiem ir šis uh, līdztiesības jautājums. Un parlaments pie tā ir piestrādājis. Mm, komisijas uh, sniegums gan ir bijis tāds uh, pavājuši. Mēs, mums ir priekšlikumi par maternitātes atvaļinājumu, par, um, bet, teiksim, direktīva par sievietēm uzņēmumu padomēs tā arī vēl nav tikusi pieņemta, un tas ir ļoti satraucoši. Tas neatbilst 21. gadsimta tēlam. Paldies. Tagad uh, eh, FDD grupas vārdā Ajuto kundze. Paldies priekšsēdētājiem godēto komisāru, dargi kolēģi. Te mēs piedalāmies tādas liekulīgās uh, diskusijās, te uh, izskan tādi moto, slogani, saukļi, bet mēs esam ļoti tālu no sieviešu reālās situācijas. Mēs vēlamies līdztiesību. Bet uh, tā paliek tāda formalitāte. Politikā tas neiespaužas. Uh, iespēju, uh, līdzīgas iespējas, uh, līdzīgas tiesības. Tas skan labāk, uh, bet tas pagadām tikai tā melns uz balta rakstīts. Citādi reālajā dzīvē nekas nav mainījies. Šī diskriminācija turpinās, neskatoties uz to, ko mēs te runājam. Tā varam izlasīt avīzē, varam izlasīt ekonomikas analīzē. Un um, šo mēnešu laikā Mēs redzējām, kas noticis ar maternitātes direktīvu un arī ar direktīvu par sievietēm uzņēmumu padomēs. Sievietes pelna mazāk, cieši no vardarbības, trūcīgāk par vīriešiem, un tam ir jāpieliek gals. Paldies! Tālāk dodu vārdu Annai Zaborskai pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! komisāra kungs, jūs runājāt uh, par vīriešu un sieviešu vienlīdzību un netieši runājam arī par um, bērnu kopšanas atvaļinājumiem. Ir jārunā arī par atalgojumu atšķirību, par pensiju atšķirību. Tas tikai vēlreiz pierāda to, eh, cik liekulīga ir mūsu sabiedrība, maternitāte un bērnu aprūpēšana. Rūps par bērniem mēs neuzskatām par vērtējamu darbu, tādējādi sievietes tiek finansiāli sodītas. Uh, Un līdz ar to mēs parādam to, ka mēs neizprotam, cik svarīga ir sievietes loma bērnu audzināšanā, un tas netiek pienācīgi atalgots. Es gribētu, lai komisija un parlaments koncentrētos uz cēloņiem. Vispirms būtu jānosaka definīcijas, jo dzimumu vienlīdzība nenozīmē vīriešu un sieviešu vienlīdzību. Otrs solis būtu atzīt maternitātes ekonomisko un sociālo vērtību un sieviešu pienesumu ģimenē. Un tikai Tad eh, mēs varam runāt par politiku, kas ir vērst uz to, lai sievietes loma būtu jēgpilna. Paldies Zaborskas kundzei! Tālāk. Marija Arēnas kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi, godāto komisāru. Kāpēc uh, uh, dzimumu līdztiesība, uh, kas ir uh, Eiropas Savienības pamatvērtība, nav pelnījusi uh, īstu stratēģiju no komisijas puses ar budžetu, ar novērtējumu, ar analīzi, ar uh, normatīviem pasākumiem, ja tāds būs vajadzīgi? Uh, vai mums nav bijis tāds mērķis? Uh, Ja nē, tad atvainojiet, bet man šķiet, ka ar maternitātes um, atvaļinājumu joprojām ir problēmas, uh, sievietes joprojām cieši no vardarbības, ir tādi uh, seksistiski priekšstati joprojām, un nu, man jāturpina, kāpēc nav stratēģijas. Mums ir bijuši uh, paziņojumi par dzinēju trokšņu līmeņiem. Mums ir bijuši paziņojumi par bezpilotu uh, lidmašīnām. Mums ir eh, bijuši paziņojumi par emisiju līmeņiem, bet tikai ne par sieviešu, eh, tas ir dzimumu līdztiesību. Te acīm redzot, eh, nekādi likumdošanas jauninājumi nav vajadzīgi. Un es nepiekrītu Legripas kundzei, kas saka, ka tā ir tīra semantika. Tā ir politika, uh, Eh, politiskā līmenī ir jādefinē savas prioritātes, un šodien komisija atklāti pasludina, ka dzimuma līdztiesība nav tās prioritāte. Paldies Arens kundzei, un tagad Gērikas kundze EKR kungs vārdā. Paldies. Um, eh, LSD līguma 8. pantā rakstīts, ka visās aktivitātēs Eiropas Savienība darīs visu, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību un um, vienādas uh, dzimumu tiesības. Un um, tā ir tāda gendera politikas definīcija, ko es pats neesmu izdomājis, ko es esmu izlasījis oficiālajā dokumentā. Tad jūs redzat, uh, kāda ir uh, definīcija. Un um, mēs novirzāmies uh, ar šo definīciju uh, īstenībā no uh, tā, par ko īstenībā ir runa, runājot par uh, gendera politiku. Uh, mēs te nerunājam par uh, dzimuma uh, brīvu nomainīšanu, mēs te nerunājam mm, par kaut ko tam līdzīgu. Mums ir nepieciešama faktiska līdztiesība. Un uh, mums jādomā par nākotnes plānošanu. Un tad mums jādomā arī par situāciju, kurā vecāki un cilvēki bez bērniem baudīs vienādas tiesības. Paldies Gerikas kungam. Un tagad Luis Burs, FDD vārdā, lūdzu. Paldies! vienreiz es varu jums piekrist un ar pirkstu norādīt uz komisijas nespēju izstrādāt dzimumu vienlīdzības stratēģiju. Patiesībā vienīgais, kas ir sagatavots, ir iekšējais darba dokuments. Jā, ļoti derīgs, tīpaši tad, ja. Uh, trūks toletes papīra, tad tu šos dokumentu var izmantot. Bet uh, vai es jūtos kā eh, drošāka eh, un eh, spējīgāk īstenot savas tiesības un iespējas. Es domāju, daudz tā Zviedrijas ķelnē un Zviedrijā jūtas tieši tāpat, ka viņas nebija aizsargāts. Kā jums šķiet, kas notiks, kad Eiropas Savienība atver durvis miljoniem cilvēku no valstīm un kultūrām, kuras pret sievietēm izturs kā otrās šķirs pilsoņiem un geji un LGTB cilvēki ir vēl zemākā šķira? Un eh, tas, ka tika piesakti fakti par notikumiem ķelnē un citviet, ka to darīja politiķi un presa, parāda to, ka Eiropas politiķiem vairāk parūp politkorektums nekā uh, sieviešu tiesību un drošības aizsardzību. Un es domāju, ka mēs ne, viņi bija gatavi pat noliek vispār šāda vardarbība ir notikusi. Un kā ar sieviešu tirzniecību? Apvienotās karalistas valdības ziņojumā ir teikts, uh, ka sievietes izmanto organizētās noziedzības bandas, tās tiek ievestas apvienotajā karalistē. Eiropola saka, ka brīva pārvietošanās apgrūtina uh, šāds uh, cilvēku tirdzniecības izsakošanu, līdz ar to krimināli noziedzīgie grupējumi darbojas nesodīti. Sieviešu līdztiesības stratēģija ir izgāzusies, un kamēr e, apvienotā karalista atrodas Eiropas Savienībā, sievietes, LGTB cilvēki un geji jūtas mazāk aizsargāt un mazāk droši nekā līdz šim. Paldies! Thank you! Paldies! Tālāk dodu vārdu Terēzai Himēnes Beseril Barijo kundzei lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Dažreiz aiz kokiem nevar saredzēt mežu. Un man šķiet, ka tas pats notiek šeit, kad runājām par dzīmumu vienlīdzību, par vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm 21. gadsimtā. Uh, Šis mērķis ir svarīgs un. Mēs redzam, ka sieviešu tiesības eh, ir izcīnījuši sev daudz sievietes pēdējos gadsimtos ir, eh, zaud, eh, ir gājušas bojā cīnoties par sieviešu tiesībām, pateicoties viņu varonībai. Mēs varam sēdēt šeit, šajā zālē un piedalīties likuma veidošanā, bet ar to vēl nepietiek. Piemēram, mēs redzam, ka sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši par vienu un tā pašu darbu paveikšanu. Tāpat nekas netiek darīts, lai novērstu vardarbību pret sievietēm. Es domāju, ka komisija ir jānodrošina, lai būtu praktiski vairāki pasākumi sieviešu vienlīdzības nodrošināšanai un sieviešu aizsardzībai, bet es domāju, ka svarīgi ir tiešām samazināt šo nevienlīdzību un ir vienalga, cik stratēģi ir vai tāds vispār ir, bet ir svarīgi, ka mēs nedrīkstam pazaudēt mērķi. Paldies! Liels paldies! Tālāk. Liljana Rodrīgēs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dati, kas ir mūsu rīcībā par dzimumu nevienlīdzību, liek mums eh, bažīties. Mums ir nepieciešama iedarbīga stratēģija, lai cīnītos pret nevienlīdzību un diskrimināciju. Statistika liecina par to, ka ir nepieciešams rīkoties, bet Vēl svarīgāk ir tie dati, kas mums nav. Mums ir nepieciešama mehānismi, lai iegūtu šādus ticamus datus un statistiku, piemēram, eh, sieviešu ģenitālija kropļošana. Par to mums nav pietiekams statistikas. Ir vajadzīgs vadlīnijas un mums ir nepieciešams rīkoties. Šis darba dokuments, kas te tiek pieminēts, ir tikai mm, institucionāls, formāls papīrelis un bet tas neko nedod konkrēti. Mums ir nepieciešams virzīties uz priekšu ar tām prioritātēm, ko identificējas e, Eiropas parlaments. Es uzskatu, ka strateģisks rīcības koncepcija e, sabiedrības un kopīgā labuma sasniegšanai ir nepieciešams, un tas ir ļoti svarīgi lai būtu šāds dokuments, jo mēs runājam par pamattiesībām, mēs runājam par apmēram 50% sabiedrības, eh, kas, eh, pret kurām izturas kā pret otrās šķirs eh, pilsoņiem, un šis nevērtīgais dokuments no komisijas puses liecina par to, ka komisijā trūkst vispār cieņas pret sievietēm kopumā. Paldies! Paldies! Tālāk Mihela Soidrovs kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, um, komisārkungs, paldies, ka ieradāties šodien un uh, Nu, žēl, ka nav ieradusies uh, Jurijas kundze, kas ir pat labāk uh, iesaistījusies sarunās par datu aizsardzības jautājumiem, viņai žēl, ka viņa nevar būt mums video šodien. Lai nu kā, šis dokuments, manuprāt, nemaz nav nebūtu tik pēdējams, kā daži te viņu noliek pie vietas tā sacīt. Svarīgākais ir nodrošināt īstenošanu un šo pasākumu uzraudzību. Tas, mūsuprāt, ir svarīgāk nekā ierosināt jaunas regulējums, jaunas tiesību akts un tā tālāk. Komisija uh, grasās nogarināt to, lai vismaz 40% sieviešu tik pārstāvēt vidējā un, un tādā augstā līmeņa vadībā, vadības struktūrās. Tas ir svarīgi. Ir svarīgi koncentrēties uz konkrētiem mēķiem. Jādod iespēju sievietēm apvienot uh, privāto un personīgo, uh, profesionālo dzīvi un karjeru tātad. Arī to ir apņēmusies komisija nodrošināt, bet vienlaikus jāpiešķir arī nepieciešamais elastīgums un manevrēspēja dalību valstīm. Proti, jātadām valstīm izvēlēties tādas nodarbinātības formas, kuras dod sievietēm labāku iespēju konkrētos apstākļos labāk iesaistīties darba tirgu. Tāda ir mūsu politiskās grupas nostāja arī. Ja nepieciešams vairāk atzīt sieviešu lomu bērnu audzināšanā, viņu tātad, um, ģimenes dzīvē. Tieši sievietes un, un vecvecāki, kas rūpējas par bērniem, tiek visvairāk um, diskriminēti nereti, apzināti vai neapzināti. Un uh, tā, tam jāpaliek punkts. Uh, Dekuji. Paldies. Tālāk. Jurika Dančils kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Stratēģija, kas bija laika posmā līdz 15 gadam, bija um, neslikta stratēģija, aktuāla stratēģija, ja nepieciešams rastēt turpinājumu. Ir jāpanāk, lai šī problēma tiktu aktuāls ar dažādos līmeņos, tā, darba tirgu, sociālajā jomā. Vienlaikus jāskatās, eh, kā mēs nodrošam reāli vienlīdzīgas iespējas eh, sievietēm, eh, vīriešiem arī mm, valsts iestādēs. Tāpat arī runājot par um, sociālajiem partneriem, par koplīgumu noslēgšanu un, un par plašsaziņas līdzekļiem tā tālāk. Lai pilnvērtīgi izmantot sieviešu potenciālu, jādod papildus iespējas rast atbalstu sievietēm uzņēmējām lai tās varētu apvienot savu profesionālo un privāto dzīvi. Kopumā statistika liecina par to, ka sievietes pelna Eiropā aptuveni par 17,8% mazāk nekā vīrieši. Tas, protams, atstāja ietekmi arī uz eh, sieviešu dzīvi, arī uz viņu pensijām eventuāli ilgtermiņā. Tam tiešām ir jāpieliek punkts. Un ir jāpanāk, lai sievietēm būtu labāks atbalsts eh, kopumā tautsaimniecībā. Aicinu komisiju koordinēt savus eh, centienus, eh, nodrošināt, eh, nodrošināt to, ka sievietes saņem papildus atbalstu ekonomikā. Jādod pragmatiskā pieeja. Paldies! Sadavi Dama, Marijana Petir. Marijana Patirs, kundze tālāk. Puslāt minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Patreizajā situācijā Varam uzdot sev šādu jautājumu. Kas ir svarīgāk? Kvalitāte vai kvantitāte? Protams, mēs sanāk klājā ar neskaitāmiem tiesību aktiem un stratēģijām, lai it kā risinātu dzimumlīstiesības jautājumus. Nu, katru mīļu dienu mēs varētu nākt klājā ar kādu jaunu papīru, bet ja mēs tiešām nopietni vēlamies novērst nevienlīdzību starp sievietēm vīriešiem, mums vairāk būtu jākoncentrējas uz šo priekšlikumu kvalitāti tomēr. Pirmkārt, jāizvērtē, kā ir sekmējusies pastāvošo instrumentu īstenošana, kā šie instrumenti ir sekmējuši sieviešu iekļaušanas darba tirgu, viņu uh, veselības sociāla apdrošināšana, kā tie ir samazinājuši vardarbību. Nu, tās ir mūsu prioritātes. Es nedomāju, ka kāds konkrēts stratēģijas uh, trūkums vai tas, ka komisija izstrādāja šo neoficiālo dokumentu, uh, pats par sevi nonivelē cīņu pēc dzimumu līdztiesības uh, panākšanu. Ir pareizi, ka jāsakmē personiskās un profesionālās dzīves apvienošana sievietēm, kas pat labi ir lielākais čērslis, um, sievietēm realizēt savu potenciālu, ja viņām ir jāprūpē bērni. Tāpat arī vēlas atgādināt, ka direktīva par uh, sieviešu um, pārstāvniecību uzņēmumu valdēs joprojām nav apstiprināta, pie tās jāpiestrādā, arī maternitātes direktīva, pie tās jāpiestrādā, bet jā, protams, to pasolim jāizsāsē pastāvšie tiesību akti un to re realizāciju, un tikai tad jāķerās pie jauntiesību aktu izstrādes. E, falā. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Plinkiča vietas kundzei vārds. Lūdzu. E, Poņa komisārė, mėla jūs čia e, matyti. Paldies. Man liels prieks jūs redzēt šeit, komisāras kundze. Bet jāatzīst tāpat laikā, ka piekrītu kolēģiem, kas pauž nožēlu par to, ka jūs piedāvātais darba dokuments nav stratēģija decembrī, jūra, komisāri Jūro, vai mēs to ar, jau arī teicām, kad viņa pirmo reizi prezentēja šo dokumentu. Protams, prezentēt stratēģiju kā tādu ir labi, bet uh, konkrēti priekšlikumi, kas ir um, uh, ietverti, mm, diemžēl neļauj sasniegt mūsu mērķus. Es vēlētos uh, pēc iespējas uh, ātrāk mēs um, pievērstos um, sieviešu tiesību stratēģijas sagatavošanai. Mums nepieciešams um, novērot uh, situāciju ar vardarbību pret sievietēm un jāapkaro šī vardarbība. Mums vajadzētu atcerēties, ka nesen bija gads, kas veltīts vardarbības apkarošanai pret sievietēm. Vairāk par 400 deputātiem te gadu arī parakstījuši lūgumu rakstu, lai uh, nāk, komisija nāktu klājā ar šo stratēģiju, bet tas netika izdarīts, un um, direktīva par vienādu piekļuvi darba tirgumu nedarbojas visās valstīs vienādi. Tas šķiet, ka komisija tomēr pieļāvusi kļūdu ar šo stratēģiju, bet vēl ir līdzekļi labot situāciju. Paldies, priekšstādātājs. Tālāk uzstāsies cenumā deputāta Barbara Mātāras kundze. Un viņas rīcībā būs pusotra minūte. Lūdzu. Grazie, prezidente. Sono membro della Commissione diritti della donna e... Paldies, pateicos komisijai par šo priekšlikumu. Pēdējos septiņus gadus esmu bijusi attiecīgā parlamenta komitejā un esmu aizstāvējis komisijas izstrādāto stratēģiju par sieviešu tiesību ievērošanu, dzimumu līdztiesību. Šogad komisija nākusi klajā ar darbu dokumentu vienu, ar darbu dokumentu, kurā ir gan tās prioritātes, bet um, šī parlamenta kreisie spēki ir izteikušies uh, kritizējot šo dokumentu, uzrāda, uzsverot, ka tam nav juridiskā spēka, es personīgi nepiekrītu diviem eslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka esmu pragmatiski noskaņota sieviete. Es raugos, kā tiek solīti rezultāti, kādi ir konkrētie risinājumi konkrētām problēmām, un tie ir iekļauti šajā dokumentā. Un otrkārt, vēl viena stratēģija, tikai stratēģijas dēļ vien jauni tiesība akti, kas tikā sekmētu dzimumu iztaisību, tajāpat laikā, kad ir jau direktīvas, kas vienkārši nav īstenas dalība valstīs, nu, ziniet, tas, manuprāt, nu, galīgi nekur nedēļ. Jodevs kundze sarūpētais darba dokuments eh, ir gana kvalitatīvs. Tajā, piemēram, ir runa par inovāciju un eh, radošu risinājumu atbalstu. Tur runa par to, kā sekmēt un atbalstīt eh, sieviešu iesaistīšanos uzņēmē darbībā un par, par viņu turpmāku profesionālu izglītošanu un tā tālāk. Tur tāpat ir runa par to, kā uzlabot uh, profesionālās un ģimenes dzīves savietošanu. Un tas taču viss ir pozitīvi. Mēs, protams, ka vēlētos uh, sekmēt uh, sieviešu aktīvāk iesaist darba tirgu. Nu, lūk, tāpēc tā vietā, lai uh, strīdētos šeit par šī dokumenta statusu un, un līmeni, sasprāksim savās un nodrošināsim to, ka sievietes beidzot uh, saviem tokstām pienāks. Paldies, Matārs Kundzei! Anna Hetas kundze tālāk. Lūdzu. I december 2015 offentliggjorde kommissionen att den tilltänkta... Brexit Eiropas komisija mums uh, solīja jaunu stratēģiju šogad, bet tā vietā tā mums ir ieskapējusi iekšē darba dokumentu. Tas nav oficiāls komisijas paziņojums, tas ir vien iekšējais komisijas darba dokuments, kas tikā saucas, jā, strateģiskā pieeja, dzimuma līdztiesības sekmēšanai un uzlabošanai, bet tā nav stratēģija. Jo 15. gadā vērsāmies pie komisijas ar aicinājumu izsākt jaunu stratēģiju, pēc cik iepriekšējais cikls bija beidzies, un, protams, ka esam vīlušies par komisijas piedāvājumu tagad. Tas liecina par to, ka mm, komisija mm, paliek vien pie šī iekšējā dokumentu un nav gatava sagatavot jaunu oficiālu stratēģiju. Nu, tas, manuprāt, nav pieņemami. Mēs nedrīkstam samierināties ar to, ka komisija ne, nepild savus solījumus, proti atklātu um, paziņojumu un, un kaut kādas rekomendācijas un tā tālāk. Iereiz komisija vēlas spēlēt um, tā pienākušos lomu, tā teikt, pirmo vīvolu šīs darba kārtības īstenošanu, un tad te ir jāpild savi solījumi. Jo, tamēr ir laiks. Paldies! Köszönöm szépen, képviselő asszony, most pedig meg a... Tālāk Šogars kundze. Paldies. Um, arī tātad Šogars kundzei, Šogars kungam, es atvainojos, tiek dots, um, dots pusotru minūti. Paldies. Um, situācija darba tirgu sievietēm tiešām ir uzlabojusies. Nu, tomēr, neskatoties uz to, um, nemaz jums jaunu sieviešu pārlieku maz aktīvi iesaistās darba tirgu, un tas attiecīgi arī nākotnē atstāja negatīvu ietekmi uz to turpmāko dzīvi. Un tādēļ mums ir jāievēro ne tikai noteikumi, likumi, bet arī uh, ir nepieciešams cits gaidas, teiksim, no sieviešu uh, stratēģijas. Svarīgi, lai nākamos gados mums būtu skaidrība par šīs jaunās stratēģijas virzienu. Kur mēs gribam virzīties ar, ar to, lai uh, bērnu laišana pasaulē sievietes nenostādīt sliktākā situācijā darba tirgū vai arī vecumdienās. Tādēļ, eh, ņemot uh, vērā, ka pašreizējie demografiskās tendences Eiropā nedod lielu eh, cerību, eh, ka mēs varēsim demokrātiskās problēmas atrisināt, ir jāiedrošina sievietes eh, laist pasaulē bērnus un tāpat laikā apvienot ģimenes dzīvi ar karjeru un uh, uh, lai karjera netiktu apdraudēta uh, šādos gadījumos. Paldies! Un tagad došu vārdu vārdas kundzei. Pusotru, kun, pusotru minūti viņa uh, runās. Es gribētu pateikties kolēģiem par neatlaitīgo darbu, censdamies pārliecināt komisiju darīt pareizo. Proti, publicēt ambiciozu paziņojumu par eh, dzimumu līdzcīcības stratēģiju, kas ir ļoti nepieciešams. Ir nepieciešams visaptverošs, drosmīgs plāns, kas uh, risina dzimumu līdzcīcības dažādos uh, aspektus. Un uh, tādēļ arī uh, dzimumu jautājumam ir jābūt aktualizētiem visās es politikās, Piemēram, es esmu pēdējo mēnešu gaitā strādājis ar uh, nabadzības izskaušanas uh, politiku un patiesībā līdz 2020. gadam nospraustos uh, nabadzības izskaušanas mērķis mēs nekad nesasniegsim Eiropas Savienībā bez cīņas vienlaicīgi pret uh, dzimumu nevienlīdzību. Uh, tieši sievietes visvairāk ir skārusi uh, nabadzību, īpaši uh, neprecētās sievietes, kurām ir grūti uh, apkurnāt mājas uh, un vispār uh, pārtika uh, sagādāt ir nepieciešama ambicioza stratēģija, kas risinātu eh, dzimumu perspektīvu, kas ieviestu dzimumu perspektīvu visās jomās. Tajā skaitā arī ir jābūt daudz uh, vairāk akcentētam šim aspektam Eiropas pusgadā, un es mūdinu komisiju eh, uz šo rīcību, kas mums ir steidzam nepieciešama. Paldies, deputāts kundze. Un es arī gribētu jums pateikties, ka jūs ievērojāt, nepārsniedzāt eh, pārsnie, eh, atēlēto runāšanas eh, laiku un mudinu to darīt arī kolēģiem. Tagad vārds Borzanas kundzei. Paldies, priekšsēdes kundze. Pieredze rāda, ka pat ja mums ir dzimuma vienlīdzības stratēģija, panākumi Eiropas savinībā ir diezgan pieticīgi šajā ziņā. Vēl jo ļaunāk, ja mums pat nav stratēģijas nemaz nerunājot par citiem svarīgiem dokumentiem, tā skaitā, kā cīnīties pret vārdarbību, pret sievietēm. 90% es pilsoņu šādu stratēģiju uzskatu par nepieciešamu. Komisija tagad to visu ir samazinājusi, sašaurinājusi. Mums ir tikai darba dokuments. Tas ir kauns, tā ir izgāšanās, sakāve Eiropas Savienības sievietēm. Manā valstī, Horvātijā, piemēram, ir diskusija par in vitro apaugļošanu un tiesībām uz abortu. Vakar daudz cilvēki izgāja ielās, lai e, iestātos par tolerants un vienlīdzību. Eiropas senībai ir jārāda piemērs attiecībā uz vienlīdzību īpaši šajos trauksmainajos laikos. Tādēļ aicinu komisiju iespējami drīzāk nāk klajā ar jaunu dzimumu vienlīdzības stratēģijas, e, e, stratēģiju jo mēs Eiropas parlamentā to gaidām no jums. Mēs gaidām, ka 2016. gadā zināms lietas būs pašsaprotams, bet kas attiec uz vienlīdzību, mums nāks konstatēt, ka mēs speram soli uz priekšu un divus atpakaļ. Šī dzimuma vienlīdzības stratēģija nav kaut kas tāds, pa ko mums būtu jāsaka skaistas runas, tā ir, tas mūsu pienākums. Paldies! Paldies, un tagad Regneres kundze pusotru minūtu stāsies. Paldies priekšsēdus kundz, godāmais komisār kungs, kad es ceļoju Ungārijā, man bieži jautā, kāds man labums no Eiropas Savienības, un tad es varu sākt runāt. Sieviešu labā visos šajos gados tik daudz, kas ir panākts. Sieviešu dzīve ir būtiski uzlabota, direktīvas pasākumi, tas viss ir jauki, bet mēs esam zaudējuši uh, uh, šo dinamiku, un tagad eh, īpaši attiecībos komisiju mēs redzam, ka vispār ir stagnācija. Dalība valstis vienmēr runā par subsidiaritāti, un tad visus šos pasākumus bremzēs. Tu ļoti labi apzinos, tomēr komisija nevajadzētu zaudēt drosmi. Jo sievietes tiek sistas seksuāli, eh, viņām uzmācas, tām ir citas veselības problēmas kā sieviet, eh, vīriešiem. Uzņēmumu uzraudzības padomēs ir bēdīga aina, gandrīz nav sieviešu, tikai vīriešu. Sieviešu bezdarbs ir lielāks nekā vīriešu bezdarbs. Eh, Daļai nodarbinātība, daļais. Eh, eh, tātad jūs redzat, komisāra kungs ir bezgala daudz darāmā, un tas, ko komisija pat labāk ir mums piedāvājis, es to apzīmētu kā dzimuma vienlīdzības stratēģiju, mazu, sīklu stratēģiju. Uh, Eh, tas nav nekas nopietnas, tas nav liels solis uz priekšu. Mums ir nepieciešama īsta vienlīdzības stratēģija. Un tagad pēdējais no deputātiem, kas ir runātājs rakstā Saimona kungs, jums arī pusotra minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Turpināšu. Biedrenes, Regneres runas sākumā teikto cilvēki bieži jautājot, ko Eiropas Sanība dara manā labā, kāds man no tās labums. Nu, es arī saskaros ar šādiem jautājumiem, un kad es tad strāstu cilvēkiem, ka mums ir dzimuma vienlīdzības stratēģija, jūs redzat no viņu reakcijām, ka tas nepārliecina, ka tas tiešām viņu dzīves izmainīs. Uh, ir šīs mm, debats par to, ka Eiropas komisija gan drīz varbūt vispār nav stratēģijas, un e, ja cilvēki tā uzskata, grūti viņus vainot, e, jo, e, bet žēl, jo sievietēm manā vēlēšana gabalā ir vajadzīga atbildība, palīdzība no jums un no mums, no valdības, no savas valdības, viņas to nesaņems. Tori valdības eh, eh, dēļ eh, manā vēlēšana apgabalā ehm, samaksas atšķirības, tad vīriešu un sieviešu samaksas ir jau tagad palielinājusies līdz 5500 mārciņām gadā. Tas ir ārkārtīgi daudz. Tā mēs gaidām no jums konkrēta rīcība šajā ziņā. Šī stratēģija ir vāja mazdūšīgi attiecībā uz samaksu, attiecībā uz invaliditāti, tas nav pietiekoši labi. Eh, komisija, eh, saraujiet, nāciet klājā ar kaut ko nopietnāku. Saimon kungs, jums ir zilās kartītes jautājums no Gērikas kunga. Vai jūs to pieņemsiet? Ne? Ne. Deputāti. Līdz ar to visi deputāti, kas ir runātāju sarakstā izteikšies, diemžēl Gērikas kungam tagad vārdu nevarēšu dot. Nākamais brīvais mikrofons. Es gribētu visiem, kas ir vēlējušies izteikties, eh, dot vārdu, bet tādēļ lūdzu arī aicinu visus ieturēt atvēlēto runāšanas laiku vienu minūtu. Un tagad vispirms Solīnas kundze uzstāsies. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vidēji sievietes saņem zemāku augu nekā vīrieši, sievietes arī vairāk pakļautas nabadzības riskam, un tas sakams par visiem vecam, visām vecām grupām, un tāpat viņām arī vairāk jāstrādā mājasaimniecībā. Arī darba tirgu mēs bieži vien redzam, ka sievietes uh, saņem sliktākus uh, darba līgumus, sievietes, uh, kurām ir mazi bērni, arī viņām ir mazākas iespējas atrast darbu, tāpēc, ka bērni bieži vien slimo. Tātad sievietu, sieviešu stāvoklis eh, nodarbinātības jomā, bet arī politikā ir sliktāks nekā vīriešu stāvoklis. Un arī šeit Eiropas parlamentā sievietes ir mazāk pārstāvētas. Lai to visu mainītu, mums ir nepieciešama politiska apņemšanās visaugstākajā līmenī. Mums ir jāparaugās uz komisijas uh, paziņojumu par um, vienlīdzīgām iespējām um, abiem dzimumiem, bet, diemžēl, no komisijas mēs esam saņēmuši tikai vāju signālu, um, kurā ir teikts, ka šis jautājums nav um, īpaši svarīgs um, komisijai, bet komisijai būtu jāizteno vairāk centienu. Paldies! Paldies! Nākamais uzstāsies Kaputo kungs. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Dzimam līdztiesību būs ļoti grūti nodrošināt, ja mums nebūs pienācīgas stratēģijas un ja mēs nevērsīsimies pret uh, nevienlīdzības struktūrālo aspektu ir nepieciešams uh, panākt to, lai abiem dzimumiem būtu vienlīdzīgas iespējas ir jāīsteno tas, kas ir rakstīts pamatiesību hartā, proti patiesa vienlīdzība un līdztiesība. Ir nepieciešams panākt to, lai jebkurā politikas jomā būtu paredzēta dzimuma līdztiesība. Uz mums gulstas morāls pienākums, um, un mēs nedrīkstam kavēties īstenojot um, programmu, kuras mērķis ir mainīt mentalitāti. ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu sievietes, lai viņas varētu iesaistīties attīstībā, inovācijās, ir nepieciešama patiesa vienlīdzība dzimam, abiem dzīvumiem. Paldies! Paldies, Paldies tagad Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jaunā Eiropas komisijas stratēģija sieviešu tiesībām, tās mērķis ir nodrošināt vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem visās dalībvalstīs, bet nākas konstatēt, ka Um, tika īstenot diskriminācija pret sievietēm. Ir milzīgas augu atšķirības. Un tie ir 6,4%, ja mēs salīdzinām pensijas, tie ir vairāk nekā 31%. Sievietes ir tā iedzīvotāja grupa, kuras visvairāk skāruši taupības pasākumi. Grieķijā Jaunais taupības plāns ir novedis pie tā, ka sievietes, um, jo īpaši sievietes, kas strādā lauksaimniecībā, ir spiestas um, maksāt 80% no nopelnītā tikai par sociālajām iemaksām. Sievietes cīnās pret trojku un rīt viņas piedalīsies vispārējā streikā, kas ir paredzēts Grieķijā. Paldies. Nākamais Urtasuna kungs. merecíamos, no, no es por desmerecer su presencia, que agradezco, pero merecíamos, creo. Paldies, priekšsēdētāji. Man patiktos teikt, ka šīs debats ir ārkārtīgi nozīmīgas. Mums ir jāraugās uz šo jautājumu pavisam nopietni, bet ja jau šīs debats ir tik nopietnas, kāpēc ir tik maz klātesošo? Tātad mums ir stratēģija dzimam līdztiesībai, un mēs ne, Nedrīkstam to eh, novērtēt par zemu. Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs atšķirības starp sieviešu un vīriešu algām tikai palielinās. Ceturtā daļas sieviešu tikai ir uh, atbildīgos amatos Eiropas Savienībā, un es domāju, ka tas jau runā pats par sevi. Mums ir dažādas stratēģijas arī enerģētikas jomā, jūrniecības jomā, bet kas tad ir ar šo stratēģiju? Lūdzu, mainiet savu stratēģiju un piedāvājiet nopietnu dokumentu. Paldies! Paldies! Nākamais. Uh, Kolčaka kungs. Dikujām, paņem predsedkiņē, za udelenī slovā. Myslím, že tím realizuje. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Es domāju, ka tādējādi jūs um, dodat mums, deputātiem, iespēju iesaistīties debatēs. Jūrovs kundze vienmēr ir piedalījusies eh, debatēs, bet uh, Šodien viņa nav ieradusies, tāpēc, ka viņai bija jāpiedalās svarīgā sanāksmē par datu aizsardzību kas attiecas uz jautājumu, kas mūs nodarbina šovakar. Es domāju, ka nāks konstatēt, ka tomēr ir milzīgas uh, atšķirības un netiek nodrošināta līdztiesība uh, dzimam starpā. Es dzirdēju arī kolēģi teikto, bet man diemžēl šķiet, ka šis um, jautājums netiek uztverts nopietni. Paldies! Paldies, deputāt kungs! Un pēdējais, pēdējā Tomašičas kundze lūdzu. Pa žalosno je što smo. two thousand and sixteen paldies priekšsēdētāj ļoti žēl ka 2016. gadā mums joprojām ir jādiskutē par šo jautājumu jo par spīti ilgajai cīņai sievietes jo, joprojām ir diskriminācijas un vardarbības upuri un tā tas ir ikdienas. Es priecājos par to, ka mēs vismaz apzināmies šo problēmu un es ticu, ka mums tik tiešām ir grib atrisināt šo problēmu bet jāsaka, pārāk ilgi mēs eh, piedzīvojam status quo, jo nekas netiek darīts lietas labā. Parlamenti eh, dalībvalstīs nav raduši veidu, kā vērsties pret uh, sieviešu diskrimināciju un Eiropas uh, Savienības līmenī. Mēs uzliekam par pienākumu uh, privātu uzņēmumiem ieviest uh, kvotas, lai nodrošinātu lielāku sieviešu uh, pārstāvniecību, bet es domāju, ka tas nav pareizais veids. Uh, politiķiem šķiet, ka viņi var regulēt arī attiecības ģimenē, bet es domāju, ka tas nedos rezultātu. Mums ir jācenšas mainīt domāšanu. Paldies! Paldies, deputāti! Līdz ar to es um, devušu vārdu visiem deputātiem. Un Tagad dosim vārdu atkal komisāru kungam Andru Kaitim lūdzu. Uh, indeed, Lielas paldies priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, vēlos teikt paldies par jūsu pienesumu. Man bija svarīgi uzklausīt jūsu viedokli, priekšlikums, ierosinājums. Uh, Es vēlētos vēlreiz atgādināt, ka tā ir prioritāte stratēģija uh, līdztiesībai starp sievietēm un uh, vīriešiem. Mums ir nepieciešama īstenošana, mums ir nepieciešams reāls rīcības plāns un nepieciešama rīcība uz vietas. Mēs zinām, ka visām dalībvalstīm ir vajadzīgi nacionālai rīcības plāni. Mums mēs visi esam vienojušies, ka dzimuma līdztiesība nozīmē, ka mums ir jāizteno tā visās politikas jomās, gan uh, tajā jomā, kas ir manā pārziņā, gan arī uh, Jurovskundas pārziņā. Mums, kā komisāriem, ir jāsaprot, ka uh, dzimuma līdztiesība ir arī mūsu atbildības lauciņš, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam īstenot šīs prioritātes. Mēs piedāvājam arī um, jaunu ietvaru 2016. un 2019. gadam, lai nodrošinātu to, ka dzimam līdztiesība tiek nodrošināta visos līmeņos - Eiropas līmenī, nacionāla līmenī, reģionālā un arī vietējā līmenī. Uh, Mums ir nepieciešams labāks koordinācijas mehānisms, labāks sadarbība dalībās starpā, iedrošinot dalībās īstenot uzlabojums. Un mēs vēlamies vēlreiz atkārtot, ka mums ir nepieciešams uh, īstenot pasākums šajās piecās jomās, kas ir um, uzsvērts. Un, protams, ka mums ir nepieciešami uh, mērķi, termiņi. Mums ir patiesi jāraugās uz to, kā mēs varētu uzlabot uh, līdztiesības politiku. Nepieciešama labāka pārvaldība. Ļoti daudz stratēģijas ir novecojušas, bet ja mēs paraugamies uz to, kāds rezultāts ir izdevies panākt, ja mēs salīdzinām dažādās stratēģijas, ja mēs paraugamies, kā tas uh, tiek īstenots reālā dzīvē, tad rezultāti vēl ir nepietiekami. Vēlos teikt lielu paldies. Mēs esam gatavi uz sadarbību un viedokļu apmaiņu, un mēs esam gatavi turpināt debatas. Bet no komisijas puses eh, mēs vēlētos ļoti aktīvi piedalīties dzimumu līdztiesības uzlabošanā. Paldies! Eh, paldies, komisārkungs, par jūsu kopsavilkumu, un tagad es paziņoju, ka līdz ar to šī debata ir noslēgusies.